Liebe Kolleginnen un Kollegen, darbie kolēģi, vajadzētu sākt darbu. Mums ir atvēlēta viena pusstunda, un to vajadzētu izmantot pēc iespējas produktīvāk. Stādīšos priekšā, mani sauc Konstance Krēle. Un man ir tas lielais gods vadīt šīs sanāksmes sākumu. Ne tādēļ, ka esmu vecākā deputāte, bet esmu um, visilgāk strādājusi Eiropas parlamentā reģionālo lietu komitejā. Tādēļ man ir liels prieks un gods šajā sasaukuma sākumā vadīt šo sēdi un gludināt ceļu nākamo piecu gadu darba cēlienam atļaušos um, izmantot vēl kādu brītiņu, lai apsveiktu visus, kas atkal ir ievēlēti Eiropas parlamentā un strādās Regi komitejā. Man ir patiešām liels prieks šeit atkal redzēt vairākas pazīstamas sejas. Priecājos arī par visiem kolēģiem, kas ir ievēlēti pirmoreiz Eiropas parlamentā un kam jau niez nagi, lai varētu ķerties klāt reģionālajai politikai Jāsaka, ka reģionāla lietu komiteja ir ļoti svarīga. Protams, katrs no jums var teikt, ka nāk no tāda īpaša reģiona. Mums kopīgi ir jāsagatavojas šim darbam un jāparūpējas, lai 2014. un 2020. finanšu plāna gads būtu sevišķi veiksmīgs. Un pieņemtie lēmumi ir jāīsteno un. Un mums ir jāsagatavo arī glūda tāciņa nākamajiem pieciem gadiem, kuros tiks piekopta reģionālā politika. Protams, būs daudz, daudz diskusiju. Uh, komiteju sanāksmi, kurās mēs varēsim viens ar otru apspriesties, un es ceru, ka nākamajos piecos gados mēs strādāsim tikpat koleģiāli, kā tas ir noticis iepriekšējos piecos gados, un ka varēsim veikt visu savu pilsoņu labā Eiropas reģionos. Tirsnīgs veicu jūs! Tagad man jāķeras pie komitejas um, dibināšanas. Tagad eh, es paziņoju, ka sēde ir sākta. Un gribēju oficiāli norādīt, ka šī sanāksme tiek organizēta, eh, lai dibinātu grupas prezidēju, ievēlot priekšsēdētāju un arī priekšsēdētāju vietniekus. Viņi var būt maksimāli četri saskaņā ar 204. Eiropas parlamenta reglamenta pantu mēs uh, vēlēsim chronoloģiskā kārtībā, tātad sākumā priekšsēdētāji, pēc tam viņa vai viņas vietniekus, un tagad man ir jānosauc uh, tie uzvārdi, kas nav ne locekļi, ne aizstājēji šajā komitejā, bet aizstāja citus kolēģus, un ja esmu pareizi sapratusi, tas ir Ludvigsona kungs no S&D grupas, kas šodien aizstāja Hedkundzi, kas šeit ir pilntiesīga locekla, un viņš šodien piedalās komitejas sanāksmē. Gribēju eh, vaicāt, vai ir vēl kādi deputāti, kas šajā komitejā nav ne pilntiesīgi deputāti, ne arī aizstājēji. Nē. Līdz ar to esam uh, šeit visi tie, kam ir tiesības piedalīties sanāksmē, tātad uh, locekļi vai viņu aizvotētāji un Žilā kungs un Albrehta kungs nevarēja piedalīties šajā sanāksmē, bet viņus arī aizstāja, aizstāja citi kolēģi. Tagad ir jāpaskatās, vai ir pietiekams kvorums, tātad vismaz viena ceturdaļa no komitejas locekļiem. Man ir jāpavaicā sekretariātam, vai vismaz viena ceturdaļa ir zālē. Jā, 11 locekļiem ir jābūt klātesošiem šajās vēlēšanās. Es redzu, jā, protams, tas uh, ir nepārprotam, ka vismaz 11 cilvēki atrodas zālē. Uh, Un tagad pirmais punkts - ievēlēsim priekšsēdētāju. Lūdzu, priekšlikumus. Jakovčica kungs. Poštovana gospođo predsjedavajuća, pošto... Gudētā priekšsētājs kundze. Do, dozvolite mi da... Gudētie deputāti, ļaujiet man mums piedāvāt Aldes grupas vārdā kandidatūru šīs komitejas priekšsēža amatam. Es piedāvāju kolēģis Iskras Mihailovas kandidatūru Aldi grupas vārdā. Šī ir kolēģe, kas var perfekti veikt veiktu uh, šo darbu. Viņai ir ļoti liela politiskā pieredze. Viņa ir strādājusi arī Bulgārijā vīdes ministrijā un arī citos uh, starptautiskās uh, iestādēs. Viņai ir visai liela starptautiskā darba pieredzes un pārliecināts, ka viņa uh, spēs ļoti labi pārvaldīt, vadīt šo komiteju. Uh, Mm, garāk nerunāšu, jūs visi varat izlasīt viņas eh, CV un aicinu balsot par manu kolēģi Mihailovs Kunz. Paldies! Ganz herzlichen Dank, Herr Jakovčič! Paldies, Jakovčič kungs! Vai ir vēl citi priekšlikumi? Nē. Gribēju pavaicāt kandidātei, vai viņa ir um, mierā ar savu izvirzīšanu amatam. Lūdzu. Yes, I do. Jā, saka kandidāte. Tas freut uns alle sehr. Und, um... Tas mūs, protams, iepriecina un neviens vairs nevēlas izteikties. Tātad neviens nesaka, ka jābalso aizklāti. Tātad ir tikai viena kandidāta, varam ievēlēt ar aklamāciju, lūdzu. Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Liels paldies! Sveicu Mihailovs kundzi ar ievēlēšanu amatā. Man tagad, eh, diemžēl, ir eh, jādodas eh, prom no šīs iesildītās vietas un novēlu mums tādu ļoti ražīgu darba cēlienu nākamo piecu gadu laikā. First of all, allow me to thank you. Paldies! Gribēju pateikties par man izrādīto uzticību. Un man patiešām tiek piešķirta liela atbildība. Es gribu teikt, ka man būs ļoti liels gods strādāt ar visiem reģionālās attīstības komitejas locekļiem. Un darīšu visu, kas manos spēkos, lai attaisnotu jūsu uzticību. Paldies! Tagad turpināsim darbu. Ir jāievēl priekšsēdētāja vietnieki. Here we are. Um. we already know the names of the substitutes. We already know that we have a quorum. Mēs jau esam iepazinušies ar kandidātu vārdiem, kvorums ir panākts, jā. Ja? Es nemaldos, saka runātāja. Tagad došu vārdu politiskajām grupām. Vismaz 5% no komitejas locekļiem ir jānominē priekšsēdētāja vietnieki. Yes, please. Lūdzu. Dāmas un kungi. GOE NGL grupas vārdā mēs par pirmā priekšsēdētāju vietnieku vēlamies piedāvāt Numosoma Džīkungu. Viņš jau iepriekšējā sasaukumā strādāja reģionālajā komitejā, darīja to ļoti aktīvi pēc labākās sirdsapziņas. Viņš pārstāv Reuniņon salu, Francijas aizjūras teritoriju un domāju, ka viņa kandidatūra ir ļoti veiksmīga izvēle. Thank you. Is, uh, the... Paldies. Tas ir pirmais kandidāts. Pirmā priekšsēdētāja vietniekā matam. Tagad turpinām iecelt kandidātus. Vai ir vēl citi kandidāti? Pirmā priekšsēdētāja vietniekā matam. Nē. Nee. Ja pareizi saprotu, mēs šo kandidātu apstiprinām ar aklamāciju. Please join us. Lūdzu, jūs esat laipni aicināts uh, ieņemt savu vietu prezidijā. Okay. Now I'm asking for the nomination for the second. Tagad iecelsim otro priekšsēdētāju vietnieku. Yes, please. Voorzitter. Um... Lūdzu, priekšsēdētāji saka Lambrechts van Nistelrooys gribēju izmantot iespēju un jūs sveikt ar ievēlēšanu amatā, šajā tik nozīmīgajā amatā. Un mēs, protams, ar lielu prieku ar jums sadarbosimies turpmāko piecu gadu laikā, lai varētu savu darbu veikt pēc iespējas labāk. Otrā priekšsēdētāja vietnieka amatām es labprāt ieteiktu Stanislavu Polšaku. Viņš Čehijā ir guvis ļoti daudz pieredzes. Domāju, ka viņš patiešām ir ļoti atbilstošs šim amatam. Thank you. Paldies. Vai ir vēl kāda kandidatūra otrā priekšsēdētāja vietnieka amatam? Par il grupu. Jā, es e FDD vārdā vēlos arī kandidēt uz šo posteni. Yes. Who? Dama. Dama. Damato kundze.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 ja mēs gribam pārbaudīt, vai jūs esat komitejas locekla pilntiesīgi, nevis aizvietotāji. Vils Ederičs.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 Mūs ne ar vienu neiepazīstināja. Es eh, nekad agrāk neesmu strādājis parlamentā, mēs dzirdējām tikai cilvēku vārdu. Nu, eh, pēc kādiem principiem vadoties, tad mums par viņu būtu jābalso. Paldies! Vai Gribētu jums pastāstīt, tātad katrs no komitejas locekļiem var nominēt priekšsēdētāju vietnieku savas grupas vārdā. Jums tā tad ir tiesības nosaukt vienu kandidātu. Mēs esam iepazinušies ar divu kandidātu vārdiem. Tā tad ar pirmo mūs iepazīstināja, un par otro kandidātu nu, mums tika piedāvāts tikai viņa vārds. Nekas par viņu pašu netika pastāstīts. Varbūt mēs varam kaut ko vairāk dzirdēt par otro kandidātu, un tad es jums uh, Mēģināšu paskaidrot, kādā veidā notiks uh, balsošana par abiem kandidātiem. Aparte, ka ritengo, ka. Es uh, uzskatu, ka ne visi klātesošie neapzīst visus kolēģis. Es uzskatu, ka kandidatūras pamatu un Seteriģu uh, kandidēt ka, kandidēšanas motivāciju balsot tieši demokrātiju, lai tiktu vienkārši pārstāvēts visas politiskās grupas, saņemtu vi, katrā komitejā, kad viceprezidentā mācoties katrā, lai tad katras komitejas birojā tiktu pārstāvēt uh, minoritārās politiskās grupas. Dīsvas! Paldies! mums bija iespēja ko vairāk uzzināt par otru kandidatūru. Ir tātad divi kandidāti izvirzīti otrā priekšsēdētā vietnieka amatam. Gribēju atgādināt. Balsošana notiks aizklāti, ņemot vērā to, ka ir divi kandidāti pieteikti. Gribēju uzsvērt. Katram, kas piedalīsies balsošanā, ir tikai viena balss. Gribu pateikt, cik balsu ir katrai politiskajai grupai. ETP grupai 13 balsis. S un D grupai 12, EKR 3, ALDE 4, GOE 3, zaļajiem 2, EFDD 3, pie grupām nepiedarošiem deputātiem 2 balsis. Gribu atgādināt Pirmajā kārtā kandidāts būs uzvarējis, ja viņam būs absolūtais balsu vairākums. Tiks saskaitīts tikai balsis par. Vai visiem tas ir skaidrs? Gribu pa paziņot. Balsojums notiks elektroniskā veidā un aizklāti. Vajadzētu pārbaudīt, vai visiem ir līdzi elektroniskās balsošanas kartītes, lai varētu piedalīties balsojumā. Vai visiem ir līdzi kartītes? Paldies! Jā, nu tas jau ir ļoti iedrošinošs signāls. Atkārtošu abu kandidātu vārdus. Ēteriģa kungs. Un otrs ir Polčaka kungs. Paldies! Balsts no zāles, kas, diemžēl, runā bez ieslēgta mikrofona. Pirmais ir Polčaka kungs. Jā, viņu iecēla pirmo, viņa kandidatūru izvirzīja pirmo. Paldies par šo piezīmi. So, we know the names. Mēs esam iepazīstināti ar abiem kandidātiem. un balsosim alfabētiskā secībā. Balsojot par kandidātu, tātad par Eteriču kungu balsojam, spiežot zaļo podziņu, Un ja jūs izvēlaties balsot par eh, Polčaka kungu, tad spiediet sarkano podziņu balsošanas ierīcē. Ja nospiedīsiet podziņu pa labi, tad tas nozīmēs, ka atturaties. Ja jūs kļūdīsieties, Jūs tik un tā varat vēl pēdējā brīdī nospiest, kamēr vēl balsojums norisinās, jūs varat nospiest pareizo, pareizo podziņu. Tā tad vai es te pieļauju kādu kļūdu, es skatos, ka daudzi eh, smējas. Zaļā podziņa, ēteriģa kungs, sārkanā podziņa, polčaka kungs. Vai esam gatavi? Balsts no zāles, bet mikrofons nav ieslēgts. Vai jums šķiet, ka kaut kas nedarbojas vaicā priekšsēdētāji? Nezinu, kā pārbaudīt. Mums nav attiecīgā sāraksts, saka priekšsēdētāji, bet ceru, ka sistēma darbosies un mūs nepievils. Sākam balsot. Lūdzu, balsojiet par vienu no diviem kandidātiem. Zaļā podziņa un sarkanā. already? Okay. I close the vote. Beidzam balsot. Tagad iepazīsimies ar rezultātiem. We have uh, 30. 39. Kolēģi nobalsoja. 39 kolēģi piedalījās balsošanā. 3 savu balsi atdeva par kandidātu, kam bija zaļā podziņa, un 30 no viņiem nobalsoja spiežot sarkano podziņu. Un tikai trīs kolēģi atturējās. Trīsdesmit sešas balsis tātad skaitās derīgas. Polčaka kungs ir ievēlēts par otro priekšsēdētāju vietnieku. Sveicu jūs! Please take your seat here. Lūdzu, eh, nāciet mums blakus prezidijā. Okay. Secretariat told me that Sekretariāts mani informēja, ka pieļauj kļūdu, saka priekšsēdētāja, ka mums vajadzētu izmēģināt, vai sistēma darbojas. Varbūt daži no jums. Not accept the, the vote. Nepieņems, varbūt daži ar jums nebūs mierā ar balsojumu rezultātu. Tām dēļ Lūkšu jūs nobalsot vēlreiz. Tas nav izmēģinājuma balsojums, tagad viss notiks pa īstam. Balsosim par otro priekšsēdētāju. Paldies, ka man norādījāt uz pierādīto kļūmi un lai vēlēšanas, lai balsošana būtu norisinājusies saskaņā ar procedūru, es lūkšu jūs nobalsot vēlreiz par otro priekšsēdētāju vietnieku spiežot zaļu vai sarkanu podziņu. Lūdzu, balsojam. Hmm? to, yeah, okay, so uh, say Mr. Etheridge is the green button, Mr. Polchak is the red Mist, button. And, of course, I'm... Šī ir mana pirmā diena priekšsādātais amatā, tādēļ man vienkārši jāatkārto sekretariāt dotie padomi. Polčaka kungs, tā ir sarkanā podziņa, un Eteriģa kungs zaļā podziņa. No, you can, you can say that. No, you should not. Okay, everybody, everybody vote. Vai viss ir paspējuši nobalsot? Paldies! Iepazīstināšu jūs ar rezultātiem. Trīsdesmit astoņi kolēģi piedalījās balsojumā, divi atturējās. Tātad 38 derīgas balsis Četri kolēģi nobalsoja spiežot zaļo podziņu un 30 sarkano. Līdz ar to apstiprinām, ka Polčak kungs uh, sēž pareizajā vietā. Sveicu jūs! I hope with the... Es ceru, Tagad jau uh, viss norisināsies vienkāršāk, balsojot par trešo priekšstādētāju vietnieku. Tagad mums ir jāieceļ kandidāti. Lūdzu. Priekšsēdētāji. Es piedāvātu Joahimu Cēleru no ETP grupas, viņš bija arī mūsu referents, ļoti, ļoti pieredzējis vīrs, tātad sāksim balsot. Okay, are there other? Vai ir citi kandidāti? Lūdzu. EFDD group. EFDD grupa uzskata, ka arī mums ir jāpiedalās komitejas darbā un mēs gribam tā tad vēl vairāk piedalīties šajā darbā. Thank you very much for this declaration. Paldies. Tātad jums nav cita kandidāta, ko piedāvāt, ja? Es pareizi sapratu. Jums ir? Bils Eterič, es, Bils Eterič, nominēju Rozu Demāto. So, other nominations? Citas kandidatūras? Divi kandidāti ir piedāvāti. Tagad atkārtosim tieši Identisku procedūru balsosim elektroniski, jo ir divi kandidāti. Tagad tikai jānoskaidro, par kuru kandidātu jāspiež zaļā, par kuru sarkanā podziņa. Damāto kundze, zaļā podziņa. Cēlera kungs, ja balsot par cēlera kungu, jāspiež sarkanā podziņa. Vai visiem skaidrs? Labi. Balsojam, sākam balsot. Beigsim balsot. Iepazīsimies ar iznākumu. 39 kolēģi piedalījās balsošanā, no kuriem divi atturējās. Trīs nobalsoja par kandidāti ar zaļo podziņu un 34 ar sarkanomu. Tas nozīmē, ka šeit prezidijā mums ir aicināts pievienoties Cēlera kungs. Lūdzu. Aplausos. Hello. Congratulations for a good cooperation. Okay, we can... Turpinām darbu. Vice chair. Jā, vēl ceturtais priekšsēdētāja vietnieks. Lūdzu. Priekšsēdētājs kundze sociālistu grupas vārdā piedāvātu Andreja Kozalīno kandidatūru. Viņš jau piecus gadus ir nostrādājis šajā komitejā, darīja to ar lieliem panākumiem un domāju, ka viņš varētu būt ļoti labs komitejas vicepriekšsēdētājs. Paldies! Vai ir vēl kādi kandidāti? Lūdzu. Ja paši iemeslu arī dēļ, tad no FDD Tričkungu mēs piedāvājam. Se il regolamento lo consente, lo chiedo. Tātad mums reglaments to atļauj, tādēļ arī to prasu. Yes. Okay. As, as I know, it is. Uh, so we have. Nu, cik man zināms, tas ir patiešām atļauts. Divas uh, nominācijas, ceturtā, grupas priekš, uh, ceturtā komitejas priekšsēdētā vietniekā matam. Pirmais Gosolīno kungs. Un otra kandidatūra piedara Eteriča kungam. Priekšsēdētājs kundze, cik man zināms, iepriekš minētais vārds tika jau piedāvāts, un mēs nobalsojam pret šo kandidātu. Kādēļ atkārtot to pašu, ja viņa kandidatūra tika noraidīta jau vairākas reizes ar ļoti pārliecinošu balsu vairākumu? Kāda iemesla dēļ mums atkal par viņu jābalso, vai tas ir saskaņā ar reglamentu? Nu, šo vārdu jau dzirdējām, mēs par viņu balsojām, un tagad viņš to grib darīt visu laiku bezgalīgi. Uh, Jā, es saprotu, saka priekšsēdētāji, bet diemžēl. Manos noteikumos nekas nav teikts par vienas un tās pašas personas izvirzīšanu. Tātad parasti ir če, nu, vairāk kandidātu vairākām pozīcijām, kolēģi izvirz visu laiku vienu to pašu, bet mums ir tiesības balsot par viņu. Uh, Es lūkšu jums balsot eh, tagad par ceturto priekšsēdētāja vietnieku un ja balsojat par Gazalīno kungu, spiediet zaļu podziņu. Kacelīno saka priekšsēdētāji. And, um, uh, the red button. Un sarkanā podziņa par Eteriģu kungu. Sākam balsot. Okay, are we ready? Close the vote. Hmm? Can I close the vote? I close the vote now. Beidzam balsot. Iepazīsimies ar rezultātiem. 37 kolēģi piedalījās balsošanā. Tikai viens no viņiem atturējās. 32 savu balsi atdeva par Goculīno kungu, spiežot zaļo pūdziņu balsošanas ierīcē, un 4 nobalsoja par Eteriču kungu, nospiežot sarkano pūdziņu. Kocelīno kungs, lūdzu, nāciet ieņemiet savu vietu prezidijā. Um, with this... Labi. Esam ievēlējuši komitejas prezidiju. vēl ir jums jāsaka pēdējie vārdi. Gribu jūs informēt, ka pirmā komitejas sanāksme notiks 23. jūlijā no 15.00 līdz 6.30 un 24. datumā no 9. rītā līdz 12.30. Abas sēdes notiks Briselē. Un mēs vēlāk arī paziņosim, kur tas notiks. Paldies! Congratulations.